tiks eh, paziņota par eh, spēkā esošu, par eh, korekciju. 24. jūnija saskaņā 231. pantu reglamentā tur nav iesniegts neviens pieteikums par balsojumu. Šis labojums tad tiek uzskatīts par pieņemtu. Jūs varat